Bien, mesdames, messieurs, je vous... Dāmas un kungi, lūdzu apsēdieties savās vietās. Vous avez reçu. Jūs esat uh, saņēmuši darbkārtības projektu un arī vēstkopu, tā saukto newsletter. Tur ir informācija par tulkošanu, kas ir pieejama mūsu komitejas darbā. Un jūs atradīsiet arī tādu sākuma informācijas komplektu, kur uh, būs vērtīga informācija jauniem deputātiem par uh, komitejas darbu un uzdevumiem budžeta komitejā. Jūsu rīcībā ir arī iepriekšējā sasaukuma kopsavilkums, ko ir sagatavojis mūsu sekretariāts. Un paldies sekretariātam par šo paveikto darbu grozījuma projekts ir izdalīts, tas ir jūsu rīcībā 18. jūlijā, un tur ir galvenokārt runa par tehniskiem grozījumiem, kas ir saskaņoti ar citām institūcijām, un cieši sadarbojoties ar referenti Grēslas kundzi. Saskaņā ar 231. Uh, pāntu atbildīgajai komitejai ir jāizskata šis projekts uh, pirms uh, to iesniedz uh, plenārsēdē. Un tāpēc es piedāvāju šo labojumu um, iekļaut nākamās plenārsēdes darba kārtībā, protams, ja neviens deputāts neiebildīs pret uh, šo labojumu projektu. Redzu, ka neviens neiebilst un ka šis labojums visiem ir pieņemams, un ka to pieņem vienbalsīgi visi komitejas locekļi. Un tagad eh, runāsim par budžeta projektu 2015. finanšu gadam. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka Šis darbkārtības punkts ir saistīts arī ar 4. un 5. punktu, kur mums vēl nav iecelti referenti, proti elastības instrumenta izmantošana un soldatāts fonda izmantošana. Kā jūs jau zināt, padome beidzot pagājušajā nedēļā rada vienošanos korapēra līmenī, lai samazinātu uh, Uh, uh, komisijas budžeta projektu 2 miljārdu 5 miljonu apmērā saistību apropriācijās un 500 miljonu apmērā maksājuma apropriācijās. Tas ir tāpēc, ka jau tagad ir ļoti liela atšķirība starp saistībām un maksājumiem, un jūs, tāpat kā es, varēsiet uh, novērot, ka ja par diviem miljārdiem simts miljoniem tiek uh, Uh, samazinātas uh, saistības un uh, maksājumi tiek samazināti tikai par 500 miljoniem. Tāpēc arī ir šī atšķirība. Un tagad došu vārdu mūsu vispārējai referentei Gardie Zabal Rubial vārdu. Viņa ir par trešo sadaļu referente un Monika Homē ir par pārējām sadaļām. Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, pat tiešām nekas daudz nav vairs te sakāms par 2015. gada budžetu. Jūs to ļoti labi izskaidrojāt. Padome ir pieņēmusi kopīgu nostāju saistībās eh, ir šis eh, samazinājums eh, par diviem miljārdiem un maksājumos par 500 miljoniem nekāds risinājums lielajām problēmām um, padomu nepiedāvā, piedāvā vēl vienu samazinājumu 2015. gadam, un tad uh, jāsaprot, ka komisijas priekšlikums par maksājumiem bija jau tuvu pie tās robežas, kas vispār bija iespējams, un tāpēc uh, ir tikai normāli uh, domāt, ka tur būtu bijis vajadzīgs kaut kas vairāks, bet uh, Vismaz tas paliek pie komisijas piedāvātiem skaitļiem. Bet padoma gribēja vēl šos eh, samazinājumus veikt. Nu, tad tagad redzēsim, kad eh, sāksies sarunas, kā tās eh, noritēs, un tad redzēsim, vai mums izdosies panākt, lai padoma pieņemtu saprātīgu risinājumu un uh, lai viņi pieņemtu komisijas piedāvātos budžeta grozījumus, lai mēs pamata, pamazām varētu atrisināt maksājumu problēmas. Jo joprojām vēl nav uh, pieejami precīzi aktuāli dati, iespējams, ka septembrī tos komisija iesniegs par to, kas ir nepieciešams 2014. gadā, un tad attiecībā uz to, kā var rīkoties 15. gadā. Bet vakar komit kultūras komitejā, kuras esmu aizstājēja, uh, bet tur es arī skatīju budžeta jautājums tā vispārīgi. Tātad komisija, tātad šī kultūras komiteja jau brīdināja, ka ja mēs laicīgi nepieņemsim lēmumu un nepieņemsim šos budžeta grozījumus, tad skaitļi uh, būs apdraudēti šie uh, attiecībā uz Erasmus stipendijām. Es negribu piedzīvot vēlreiz tādu pašu situāciju kā pagājušajā gadā. Uh, Ja netiek uh, laicīgi pieņemt lēmumu, tad ir, ir jāorganizē ārkārtas sēdes, un tāpēc ir steidzami jāpieņem budžeta grozījumi. Šis ir ļoti skaidrs piemērs - Erasmus stipendijas. Tas ir viens no labākajiem uh, piemēriem Eiropas politikai, un tas tagad tiek apdraudēts, ka šīs stipendijas var, nevarēs tikt izmaksātas. Uh, Es kā referenta un arī mēs kā parlaments eh, ceru uz jūsu atbalstu. Mums vajadzētu šeit ieņemt ļoti skaidru eh, nostāju attiecībā uz maksājumiem, jo tā ir tā milzīgākā problēma. Es daudz labprātāk runātu par saistībām, jo tā taču ir šī politiskā daļa, tur ir runa par mūsu prioritātēm, bet maksājumiem vajadzētu būt tikai tehniskai lietai, rezultātiem, kas izriet no saistībām. Uh, un to vajadzētu kopīgi īstenot kopā ar padomi un komisiju, bet tagad, diemžēl, mums ir jāparūpējas arī par to, lai padome maksātu maksājumus, lai tiktu izpildīts programmas, kas ir apstiprinātas, bet eh, mēs nedrīkstam šeit aizmirst mūsu politikas eh, prioritātes. Runājot par vispārējām vadlīnijām, martā mēs paudām savu nostāju, uh, par to, ka Eiropas programmām ir jāsniedz pēc iespējas lielāka līdzekļa, lai varētu īstenot investīcijas un nebūtu jāgaida līdz 18 vai 19 gadam. Nu labi, Eiropas budžets nav milzīgs, bet tas tomēr palīdz dalību valstīm, palīdz programmām, lai varētu veikt investīcijas. Un mēs vēlamies taču modernizāciju īstenot, uzlabot infrastruktūru un tā tālāk. Es domāju, ka Eiropai ir jāturās līdz citām valstīm pasaulē. Un ja mēs visu tikai samazinām, tad tas nav labi. Mēs taču vēlamies būt uz zināšanām balstīta sabiedrība, un tas ir jāatspūgļo arī Eiropas budžetā. Tad mums ir jāpalīdz uh, dalību valstīm un jāparūpējas par to, lai noteikts programmas tiktu atbalstītas izglītībai, uh, un citās jomās, lai Eiropa būtu šeit atkal vadošā. Tātad 50% no uh, pūliņiem ir uh, jāpieliek saistībām un otra puse mm, maksājumu panākšanai. Un tad vēl uh, daži komentāri par pilotprojektiem un sagatavošajiem pasākumiem. Pat ja tagad summas izskatās tur nelielas, tie vienmēr ir bijuši ļoti svarīgi pasākumi deputātiem un parlamentam. Tagad ir noticējis otrais termiņš šādu pasākumu iesniegšanai, un tātad ir bijušas šīs divas kārtas. Deputāti ir iesnieguši 170 uh, pilotu projektus un 34 sagatavojošās pasākumus. Um, uh, 124 ir jauni un 24 jau pastāv. Tur ir vairāk kā 1,4 miljoni paredzēti. Un ir arī novērtējums no komisijas, un uh, mēs jau vienmēr uh, nosūtām visus priekšlikumus komisijai, lai tur varētu tikt veikt tāds tehnisks izmē, izvērtējums par projektu īstenojamību, un šādu uh, vērtējumu tagad esam saņēmuši. No pirmās kārtas vēl daži nav novērtēti, bet uh, to uh, vērtējumu saņemsim septembrī. Un es vienmēr esmu teikusi, ka uh, komisijas novērtēšanas kritērijas ir ļoti svarīgs, bet ja šis parlaments uzstāj uz to, ka politiskā prioritāte ir kādu no šiem projektiem īstenot, tad neskatoties uz komisijas vērtējumu, mēs pat uh, rūpēsimies, lai šis pilotprojekts tiktu īstenots. Tas ir tāds uh, nosacījums, ka šis vērtējums ir jāveic, bet uh, man liekas, ka tas ir labi, ka mēs tik un tā varam paši lemt, kā rīkoties. Mūsu prioritātes ir svarīgākās. Tas viss no manas puses. Paldies! Paldies uh, referentei, paldies par jūsu komentāriem. Mēs uh, noteikti ļoti uzmanīgi uh, pievērsīsimies maksājumiem attiecībā pret saistībām, jo, ja tiek uzņemtas saistības, kas netiek finansētas, to mēs nevaram pieņemt, ka Eiropas Savienība ir ieslīgst parādos. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka gadu gaitā uzkrājas nemaksāti rēķini. Tie bija 5 miljārdi 2010. un 24 miljārdi uh, 2014. gadā. Par to drīz runāsim. Kurš vēlas iz, izvēr, izteikties? Mankārkungs? kungs? Ďakujem, pán predsedā. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentei par šo apkopojumu. Es viņai pilnībā piekrītu, ka lielākā problēma ir tas, ka tiek uzņemtas saistības un tad netiek veikti maksājumi. Vairākus uh, uh, termiņus es biju pilsētas uh, mērs, tātad pašvaldības priekšsēdētājs un arī uh, Uh, neatkarīgi reģiona vadītājs, un es zinu, ko tas nozīmē, kad maksājumi kavējas. Un uh, pēc otrā pasaules kara mums bija jāatjauno tilti, un 50% nāca no mūsu pašu resursiem, un tad, kad līdzfinansējums trūkst vai ir par vēlu nāk, tad tā ir problēma. Un vēl tika pieņemta direktīva kur eh, tiek noteikts, ka padomē ir jāveic maksājumi 10, 30 un 60 dienu laikā, bet tagad uh, padome uh, eh, pārkāpja pats savus lēmumus. Ja maksājumi uh, nebūs laikā, tad arī uzņēmumi nesaņems savus līdzekļus, savu naudu. Un, uh, Um, uzņēmumiem jau tā ir problēmas ar finansējumu. Un, ko, un padomē ir jāsaprot, ka tā ir uh, struktūrāla problēma, un mums arī ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai šo problēmu atrisinātu. Šis jautājums uh, atkal un atkal parādās katru gadu. Vienīgais risinājums, ko es šeit redzu, ir panākt saistību ieviešanu, ieviešanu un veidot pašu resursu sistēmu. Es eh, zinu, ka Junkerkungs ir apņēmies a, eh, pabeigt finanšu transakciju nodokļu projektu, un es ceru, ka tas notiks šajā sasaukumā. Torvalda kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Un paldies arī referentei. Viens no pirmajiem teikumiem viņas prezentācijā bija tāds, ka ja padome pieņems saprātīgus lēmumus, pat ja es esmu no uh, Santa Klausa dzimtenes, man vajadzētu viņam ticēt, es tomēr neticu, ka padome kaut kad pieņems kādu saprātīgu lēmumu. Bet nu tad redzēsim, kad uh, vairāk tuvosies Ziemassvētki, vai viņi tomēr nepārdomās. Tad divi komentāri par eh, šo problēmu. Dažas no saistībām, kuras mēs uzņemamies, ir nedaudz oportunistiskas. Mēs, eh, mums ir tendence uzņemties arī saistības, ko zinām, ka nevarēsim izpildīt. Mums vajadzētu varbūt nedaudz striktākiem būt šajā ziņā. Jo, ja mēs turpināsim uh, Eh, parādīt, ka mēs esam labākie pasaulē un gribēsim tērēt naudu, kuras mums nav, tad eh, beigas būs diezgan bēdīgas. Nu, par saistībām. Es gribētu uzņemt, eh, saņemt vienu solījumu no padoms, un tas attiecas uz vidusmosmu pārskatu. Jo, ja tas būs tikai kaut kas formāls, tad mēs nokļūsim situācijā, kad kāds varbūt teiks, ka budžeta komitejā viss ir uh, idioti, un es negribētu piedzīvot šādu situāciju. Paldies! En tout cas, l'autorité de, de l'Europe pourrait être altérée. <laughs> Monsieur Lewandowski. Lewandowski, kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. 2015. gada eh, sarežģītais uh, budžets ir tikai jaunā finanšu perioda sākums, 22% un uh, vairāk kā 40% aiziet veco programmu pabeigšanai, un lai tas viss būtu pārvaldāms, es zinu, kādi ir uh, neizdarītie darbi, 2014. Uh, gadā, kas tiks pārlikt uz 15. gadu. tur būs problēmas. Un mums ir eh, jādomā, kā šos neizdarītos darbus eh, izdarīt. 2015. Eh, gada griezti ir par diviem miljārdiem zemāki nekā tas, kas tika iztērēts 2014. gadā. Šogad griezti ir par 8 miljārdiem zemāki Uh, zemāka nekā tas, kas tika iztērēts uh, pagājuši gadu, un tās ir arī tās grūtības. Un, manuprāt, nav iespējams 2015. gada budžetu pārvaldīt uh, saprātīgi. Un, starp citu, samazinājumu, ko veids padome, veids samazinājums, kas ir pilnīgi pretrunā ar viņu pieņemtiem lēmumiem. Uh, bija strateģiskā darbkārtība pārmaiņu laikos, kur ir runa par ekonomikas sagatavošanu nākotnē, izmantojot pilnībā Eiropas struktūra fondus, izmantojot uh, finansējumu no privātiem un valsts uh, avotiem un samazinājumu 1A uh, izdevumu kategorijā ir pretrunā šiem lēmumiem. Bet, lai varētu saprātīgi pārvaldīt 2015 Uh, gada budžetu mums ir jāparedz papildināt 2014. gada budžetam, lai uh, šo plaisu samazinātu. Paldies. Merci. Merci. Paldies, Zanīkungs. Paldies, priekšstāja kungs. Paldies uh, referentēji par prezentāciju. Es esmu jaunpienācējs šajā komitejā Un, eh, kad es sāku strādāt ar Eiropas budžeta eh, jautājumiem, man tiešām šokēja šī maksājuma problēma. Tā, šī problēma, eh, tā saknes ir meklējama 2012. Mm, gadā. Un līdz ar to jau mm, vairākus gadus šī problēma vēl, kas iestādēm līdzi ja institūcijas vēlas eh, būt no, eh, uzticamas, eh, gūt pilsoņu uzticību, tad tām ir jārealizē uzņemtās saistības. Un ir skaidrs, ka mums ir ļoti daudz jāstrādā, lai uh, samazinātu mm, pastāvošo atšķirību, lai panāktu uzticamību institūcijām, kā jau iepriekš teica kolēģe. Tas uh, nav tikai uzticamības jautājums, tas ir jautājums arī, uh, kas ir būtisks uh, ekonomikas uh, ziņā. Uh, Eiropas eh, Savienība nemaksā eh, uzņēmumiem, nemaksā vietējām administratīvām eh, iestādēm. Savukārt viņi attiecīgi nevar samaksāt algas, un tādā veidā rodas tāds kā apburtais loks, kurš nekādā gadījumā nav ilgspējīgs. Paldies! Paldies! Es um, pēc. Uh, referentes uh, prezentācijas um, uzsāku diskusiju Holmejeras kundzei. Tagad ir iespēja izteikties, viņa mums uh, pievienojās uh, tikko, un es došu viņai vārdu, lai papildinātu referentu teikto, un tad mēs turpināsim. Paldies! Um, Tātad par EP budžeta projektu ar prezīdiju esam par to intensīvi runājuši. Sasaukuma mm, perioda beigu dēļ 2014. Eh, gadā eh, notikušas eh, darba grupu sastāvu izmaiņas, tas uh, ietekmēs 2015. Uh, gada situāciju, jo attiecīgi ir jāsaplāno mm, izdevumi, bet uh, ļoti labi, ka kolēģis, um, kas sēž blakus, Levandovska kungs ir uzņēmies šo līdzekļu pārvaldīšanu. Uh, Mēs runājam par 1,8% plus uh, vēl 0,4% no izdevumiem, kas domāti pensijām, pabalstiem. Uh, tas tātad nedaudz vairāk par sekretariāta ieplānoto. Mums jādomā arī par um, ar ēkām saistītiem maksājumiem, vai um, mēs uzreiz šos maksājumus ieplānosim vai nē. Tad arī personāla uh, skaita samazinājums par 67 vietām. Te mēs eh, vēl neesam saskaņojuši nostāju ar reģionu komiteju un eh, ekoso komiteju. Tur personāla skaits pieaug un um, kaut arī reāls eh, personāla skaita pieaugums nenotiek, tad nomināli pagadām tā izskatās, un mums jānogaida, kamēr reģionu komiteja un ekosok komiteja noregulēs savu situāciju un nodos atlikušās vietas parlamentam. Tas uh, lai precizētu situāciju. Tas nenozīmē, ka parlamentam būs vairāk vietu. Tā ir vieta rotācijā starp um, institūcijām. Vienā iestādē tiek, šīs vietas tiek, tiek svītrotas un mm, tās aizrotē uz citu institūciju. Un tad nu, līdz septembrim mums uh, jāsaņem mm, definitīvi skaidri, un tad mums būs arī labāks pārskats uh, par šo situāciju. Runājot par pārējām četrām jomām, kur ir konkrētas problēmas, man jāpiemin ārēs darbības dienests. Te padome samazina pārāk daudz. Man šķiet, ka tas nav samērīgi. Es nesaprotu, kāpēc tas tā notiek, jo mēs vienkārši nevaram pieņemt darbā nepieciešams cilvēkus. Varbūt tā, ka mēs paliksim bez vēstnieka vai eh, citām nepieciešamām amatpersonām, ja šie izdevumi netiks pielāgoti. Tad um, Eiropas kopiena tiesa, te bija sarunas starp tiesu un uh, Eh, padomi, un padome šķiet pārpratusi savu nostāju, sākumā piedāvājot tiesai noteiktus līdzekļus un pēc tam tos atsakot. Līdz ar to Eiropas kopienu tiesai ir dubultojies eh, pieteikumu izskatīšanas pieteikumu skaits, eh, lietu izskatīšana turpinās trīs gadus vai uh, ilgāk. Te ir uzsāktas pārkāpuma procedūras, un uh, atsevišķos gadījumos runa ir par 3 miljārdu, 3 miljārdu lielām sodu naudām. Uh, ja tiesa uzvarēs šai, šo administratīvo pārkāpumu lietās, tad padomē būs jāsmaksā arī procenti. Uh, kas ir uzkrājušies eh, tagad. Um, šī situācija noteikti ir eh, jāprecizē ar padomi, jāprecizē viņa nostāja, un ir vēl dažas neskaidrības, kurās tagad neiedziļināšos. Paldies eh, Monikai Holmējerei. Tas, ko mēs dzirdam, pierāda tikai to, ka runājot par publiskiem tēriņiem, parlaments ļoti labi um, izskatās. Un tagad došu vārdu Dočkungam. Paldies priekšsēdētājiem. Sākumā es vēlos pateikties referentei, apsveikt viņu ar lielisko darbu līdz šim brīdim. Mana pozīcija ir rezumējama trijos punktos. Vispirms vēlos atbalstīt um, referentes nostāju attiecībā uz to, ka padomes pozīcija par 2015. gada budžetu nav pieņemama. Uh, jo tā mums nepalīdz rast risinājumus eh, par problēmām, ar kurām saskaramies. Es neatkārtošu izskanējušos argumentus, ko izklāstīja jau Levandovska kungs pirms manis, bet uh, saistību maksājumu, starp saistībām maksājumiem pastāv liela plaisa, netiek ņemt vērā pienācīgi kohēzijas politika un lauku reģiona attīstības politika. Vērojams liels deficīts un um, problēmas, kas parādās 2015. gada budžeta projektā. Par tām it kā panākts kompromiss, bet uh, finanšu perspektīvas ietvaros mēs redzam, ka tas nav labs kompromiss, tas tāds viduvējs kompromiss. Es atgādināšu, ka padome ir tikai viena no ES institūcijām. Vairākas nedēļas pagājušas tikai pēc vēlēšanām. Un uzreiz pēc vēlēšanām uh, tika runāts par Eiropu, par to, ka nepieciešams vairāk Eiropas, un te padomu sākusi savu spēlīti. Ja runa ir par simboliskām runām, tad padome arī iestājas par vairāk Eiropas, bet, kad runa ir par praktiskām lietām, uh, neaptveramām lietām, tādām kā budžets, padome uzreiz vēlas mazāk Eiropas, un tas nav pieņemami. Tā tad eh, vēlos pievērst eh, prezidentūras padomes uzmanību tam, ka runājot par racionālām praktiskām lietām, mums arī jāiestājas par uh, vairāk eh, Eiropas. Un es ceru, ka budžeta komiteja parlamentā eh, pārstāvēs šo viedokli. Paldies. Eh, tagad Pugāna kungs. Paldies. Priekšsēdētāju kungs. Paldies abiem referentiem. Es ierobežošu savu komentāru uz vispārēju budžetu. Paldies katrā gadījumā par prezentāciju. Tik atgādināts, ka saistības ir ļoti svarīgas. Saistības vienmēr ir svarīgas, jo tās garantē nākotni. Runājot par 2015. gadu problēma, tā atkal būs maksājumos, maksājumu līmenī. Pārdomē vēlas samazināt komisijas budžeta priekšlikumu par ap diviem miljārdiem eiro. Tam būs nopietnas sekas Ja mēs atzīsim, ka mums jau tāpat ir vairāki deficīti, īpaši 1A e, izdevumu kategorijā, ko skata budžeta komiteja, tad būs smagas sakas. Nelaimīgā kārtā dažas dalībvalstis to noraida un nesaskata te nopietnas problēmas. Būtu labi šai komitejai e, nospraust e, problēmu jomas, runājot ar komisiju tur, kur maksājumi kavējumi gaidāmi, tur, kur maksājumi vispār neparādīsies, ar Erasmus pro programmu būs problēmas. Tas ir tikai viens piemērs. Es domāju, ka mums jāparedz turpmākas sanāksmes ar komisiju, jāpieraksta visas šīs problēma jomas un jāparāda, ka, ja mums nebūs pietiekami labi maksājumi nodrošināti, tad tas var novest pie nozīmīgas iekavēšanas. Uh, paldies! Jā, par to tika runāts pagājušā nedēļa Strasbūrā, trešdien plenārsēdē. Mēs to noteikti ņemsim vērā. Delano kungs, priekšsēdētā kungs, kolēģi, es arī vēlos pateikties referentiem Te tika uzsverti ļoti svarīgi aspekti. Mēs runājam par budžeta projektu, kas nosaka Eiropas Savienības nākotni, nosaka, kas notiks ar ES pilsoņiem, un pagaidām situācija nav apmierinoša. Ja Eiropas Savienība nevar vienoties par politiku, kas ietekmē pašu Eiropas Savienību, uh, un eh, tās pilsoņus, eh, tad tas nebūs ilgtspējīgi. Eh, es te jau kādu laiku esmu, un mēs sākam runāt par 1,24% no IKP, tik lielu budžetu. Tagad mēs esam attālinājušies no šī skaitļa, mēs runājam par 0,84, 85 procentiem runāj, no IKP runājot par maksājumiem, un mm, tas nav labi, jo, mm, ja mēs pieņemsim šo līmeni, eh, tad eh, mums jāpiekrīt, ka budžeta līmenī mēs, eh, mums ir liela deficīti, un tas noteikti jāpiemin, jādiskutē par to. Uh, Tagad runājot par struktūrālo fondu uh, ietekmi uz uh, Eiropas Savienības uh, telpisko plānošanu, infrastruktūras uzlabošanu, informāciju tehnoloģiju uzlabošanu. Mm, tās ir lietas, kas uh, interesē pilsoņus. Uh, kas ir svarīgas pilsoņiem, un mēs nedrīkstam šeit atkāpties. Eh, mums eh, jāpretojas eh, padomas nostājai, mm, mums jāuzstāj uz to, ka Eiropas Savienībai jākļūst redzamākai, tuvākai pilsoņiem, un tas jau izskanēja Strasbūrā. Pašu resursu jautājums ir prioritārs mums parlamentām. Uh, ja mēs turpināsim šo dalību valstu uh, politiku nacionālā līmenī, uh, tas uh, tā mums tālu nenovedīs. Mums vajadzētu padomāt ļoti drīz par pašresursiem un par finanšu transakciju nodokli. Paldies, un tagad Kolmejer kungs. Paldies priekšsēdātājiem. Es arī vēlos pateikties referentiem. Daudz kas izskanēja, bet es vēlos eh, īsi apkopot mūsu nostāju. Protams, Eiropas Savienībai un parlamentam jāiestājas eh, par eh, to, lai budžets būtu leģitīmi plānots un īstenots. Šajā gadījumā tas ļoti konkrēti nozīmē to, ka saistību maksājumu līmeņiem jābūt līdzsvarotiem. Uh, Nevar būt, ka šeit pēkšņi parādās rops, kas pieaug ar katru gadu, un man personīgi arī ir iespējas, ka neviens īsti nezina, kad eh, jāveic eh, attiecīgi maksājumi, kad eh, beidzas saistību termiņš, mums jākļūst caurskatāmākiem. Tas varētu uzlabot arī mūsu uh, pozīcijas eh, sarunu kontekstā, ja mēs eh, varētu pastāstīt, eh, kad jāveic, kad tātad pienāk konkrēto saistību termiņš. Bet līdzvarošana nenozīmē automātisku paaugstināšanu, jo mūsdienu apstākļos pilsoņi to nesapratīs. Nauda, par ko runājam, ir pilsoņu nauda, nodokļu maksātāju nauda. Tātad mums jābūt godīgiem, nevajadzētu ieplānot rezerves, kas īstenībā nemaz nav rezerves, jo uh, mūsu pieredze liecina par to, ka šīs rezerves tiek izmantotas neparedzētiem tēriņiem un tātad caurstāmā veidā uh, šīs rezerves attiecīgi jāapzīmē. Mums ir nepieciešams uh, visaptverošs uh, ietvars ar uh, ļoti skaidriem, saprotamiem skaitļiem, lai turpinātu veiksmīgi strādāt. Paldies! Vai komisija, ko šeit pārstāv budžeta ģenerāldirektorāta direktors, vai jūs vēlētos ko piebilst? Madame la directrice générale. Paldies, eh, profesār kungs. Es eh, domāju, ka šobrīd eh, komisija var atbalstīt visus komentārus. Mēs ļoti uzmanīgi klausījāmies parlamenta komitejas locekļu viedokļos. Un, protams, ka mēs arī ceram, ka mums izdosies labi sastrādāties un ka mums būs lielāka pārskatāmība un skaidrība, lai mēs varētu rudnī panākt vienošanos. Paldies! Très bien, avec plus de... Ļoti labi. Tad, bet iekļaujot maksājumus, varbūt arī pat saistības. Kaut arī par to grūti vienoties. Labi. Tagad es lūkšu izteikties um, abas referentes, vispārējo ref, referenti vispārējos jautājumos un uh, trešās iedaļas referenta lūdzu. Paldies, Rasai kungs. Man ir masa, kas ir piebilstams. Kolēģi, kuri izteicās, arī ir viensprāts ar, manis, ar mani, un es domāju, ka mēs atrisināsim šo maksājumu problēmu, bet eh, jebkurā gadījumā šie viedokļi bija ļoti interesanti. Jo tā ir kā cīņa starp eh, padomi un parlamentu, tas ir tās kā filozofisks fundamentāls jautājums. jo e, ir e, jāinvestē e, jomās, kas ir prioritārs, balstoties uz mūsu kopīgā lēmuma. Vienmēr tiek runāts par pievienoto vērtību. Bet uh, ir uh, skaidrs, ka ir jāsniedz lielāka uzticamība Eiropas ekonomikai. Kolēģi minēja dažādus piemērus. Uh, arī eh, par eh, divām Eiropas eh, dalību valstīm, Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras piedalās Eiropas Savienības programmās. Un, ja līdzīgi risināsies notikumi arī, un, arī institūcijās, piemēram, šis Erasmus ir ļoti simbolisks jautājums, ja šāds samazinājums skars humanitārās programmas, būs vēl daudz sliktāka situācija. Mēs nevaram izlikties, ka mēs finansējam dažādas eh, programmas, eh, ja mums patiesībā nav finansējuma. Un ka mēs esam uh, izveidojuši parādus ar nodokļu maksātāju naudu. Mums ir tiešām jācenšas neapdraudēt uh, Eiropas uh, budžeta uh, apvienoto vērtību. Un tāpēc ir jāmeklē vispolitisko grupu atbalsts. Mēs zinām, kāda ir parlamentā pozīcija. Mēs esam pie tās strādājuši. Un mums ir arī laiks, lai mēs eh, strādātu pie vienošanās. Mums izdosies. Un tagad Olmejeras kundze. Jā, viena piezīme par komisijas budžeta priekšlikumu. Tik tiešām grūti saprast, ka padome nevēlas uh, maksāt par uh, pašas rēķiniem. Mums uh, tas jāmaina. Iespējams, arī parlamentam tas neizdodas tik viegli, un um, dažus uzdevumus mēs atstājam tā kā novērtā vairāk, un citur uh, Mēs cenšamies virzīt lietas uz priekšu. Jā, iespējams, mums arī pašiem vajadzētu sakārtot lietas. Mēs tagad kopīgi ar komisijas referentiem mēģināsim mainīt nedaudz šo kursu, pamatojoties uz jauniem skaitļiem, kas ienāks uz to brīdi. Sāksim sarunas, runāsim par Eiropas kopienu tiesas situāciju un uh, citām lietām, kas ir ļoti būtiskas, jo, teiksim, Eiropas kopienties uh, tiek kavēta savos darbos, savos uzdevumos, un tas uh, nav pieņemams. Un galu galā mēs runājam par uh, Uh, summām, kas salīdzinot ar lielu budžetu ir ļoti mazas, tā ka cerams, ka uh, radīsim, um, sameklēsim kompromisu ar padomi. Paldies uh, abām referentēm, visu iedaļu referentei un trešās iedaļas referentei. Paldies, kā apgaismojāt mums visos šajos jautājumos. Noteikti visi komitejas uh, kolēģi jūs atbalstīs jūs turpmākajos mm, darbos. Mm, mēs centīsimies te labot situāciju. Tas tiešām tāds izaicinājums, un saistības ir viena lieta, bet ja tām nav maksājuma nodrošinājuma, uh, Tādas saistības mums tiešām neko nedod, un mūsu sasaukumā mums tiešām ir jāatrisina šis jautājumus. Tagad um, mēs pabeigsim šo diskusiju par uh, es 2015. gada budžetu un, kā teicu, pie elastības instrumenta izmantošanas un solidaritātes fonda izmantošanas mums vēl nav referents, tā ka to mēs skatīsim septembrī. Un tagad eh, nākamais punkts 2014. gada budžets un budžeta grozējuma projekts ar numuru. Um, 2, 3 un 4 es uh, lūkšu Žerāru Deprēzu tagad prezentēt uh, visus trīs grozījumus un pievērsīšu jūsu uzmanību tam, ka budžeta grozījums numurs trīs ir saistīts ar devīto punktu darba kārtībā rezerves neparedzētiem izdevumiem izmantošana 2000. 14. gadā, kur noteikts referents. Runa ir par to, ka te visos punktos nepieciešami papildu pašu resursi, tad arī DB3 runa ir par līdzekļu palielināšanu daudzgada finanšu schēmas ietvaros. Un, um, Mēs izmantojam uh, trešo un ceturto punktu, lai palielinātu um, līdzekļus uh, pie otrā punkta. Tagad uh, Žerārda Deprē. Paldies, es uh, grupu veidā mēģināšu prezentēt budžeta grozījumus 2, 3 un 4. Tā kā mm, vienā blokā par to runāšu. Uh, un es eh, arī izsaku priekšlikumu globāli skatīt šos grozījumus diskusijās ar padomi. Es vēlos eh, īstenībā 2014. gada budžeta referente Jensenes kundze eh, pirms manis jau izteikusi līdzīgu priekšlikumu skatīt eh, eh, blokā visus šos grozējumus. Es tagad eh, turpinu viņas darbus. Un šie trīs grozējuma projekti vienā blokā tiks aizstāvēti diskusijas ar padomi. Runājot konkrēti par šiem projektiem ļoti vispārīgi. Otrais grozījuma projekts runā par 2013. finanšu gada budžeta izpildes pārpalikumu. Mēs eh, te runājam par eh, kopēj, kopsumu 1 eh, miljons 1005 miljoni un vēl nedaudz vairāk. Uh, Īstenībā padoma jau apstiprinājusi šo pārpalikumu un um, mēs runājam par to, kā šo budžeta izpildes pārpalikumu tālāk izmantot. Tagad nākamais priekšlikums no mūsu puses, tā kā vēlamies 2, 3, 4 skatīt blokā, runājot ar padomi. Uh, noteikti būs nepieciešams ierosināt grozījumu šim otrajam budžeta grozījuma projektam, lai nodrošinātu uh, laika grafika saskaņošanu starp otro projektu, ko padoma apstiprinājusi, trešo un ceturto, kas, uh, ko padoma vēl nav apstiprinājusi. Tā kā par to mums arī noteikti jāizsakās, ņemot vērā, ka tas politiski ir svarīgs aspekts. Uh, Tagad budžeta gro... otrais budžeta grozījuma projekts numurs 3. Tas ir nedaudz eh, delikātāks eh, temats, jo te runa ir par papildu kredītiem. Eh, un mēs te vēlamies papildu maksām apropriācijas par summu 4738,1 miljons. Tas uh, ir samazinājums, tas ir uh, palielinājums par 1,568 eh, miljoniem, kas uh, ir ienākuši no 2014. gada budžeta. Un, lai izmantotu šo papildu, šis papildu maksājuma apropriācijas, mums ir uh, sagatavots attiecīgs priekšlikums. Um, proti izmantot um, šo summu neparedzētiem izdevumiem, atbilstoši daudzgadu finanšu schēmas uh, regulas 13. Uh, pantam. Uh, 0,03% apmērā no NKI. Dalībvalstis eh, pagaidām pretojas eh, šim grozījumam. Uzskatu to par nepamatotu. Tagad eh, budžeta grozījuma projekts numurs 4. Te arī runa ir par budžeta izpildes pārpalikumu. Uh, mēs runājam te par 2059 miljoniem uh, pašu resursos. kas ir eh, samazinājums eh, no nacionālā kopienākuma mm, NKI bāzes. Tagad eh, tas nozīmē, ka 2013. gada budžets tiek palielināts par vienu miljārdu Un uh, saskaņā ar 3.4. punktu uh, mums ir šis pārpalikums ap 4 miljārdiem. Un uh, kas mums paliek? Mums paliek ap 500 miljoniem. Un ko mēs tagad vēlamies? Ja mēs to saliekam kopā, visus trīs grozījumu projektus saliekam kopā. ja mēs runājam ar pārdomu un dalību valstīm par 2013. gada budžeta izpildes pārpalikumu, par kuru un ir otrajā projekta, un saliekam to kopā ar trešo un ceturto projektu, mums paliek šie 500, gandrīz 500 miljoni eiro, kas jāsameklē. un uh, mēs tos varētu izmantot neparedzētiem izdevumiem, uh, apakšgrieztu kategorijām. Izdevumu raksturs vēl jāprecizē, un uh, tas, šī precizējums atrodams nākamajā darba kārtības punktā, proti devītajā. Nu, ko es vēlos? Es vēlos, lai mēs uh, konsolidētu mūsu nostāju par šiem trim projektiem. Uh, Eh, ko ierosinājusi komisija. Mēs, eh, mums tad tie jāskata blokā. Eh, mums jāizskata laika grafiks otriem projektam, un tas jāsaskaņo ar trešā un ceturtā projekta izskatīšanu, runājot ar padomi. Uh, un 2013. gada budžeta izpildes pārpalikums mums te nepieciešams 2014. gadā, lai vienotos par 2015. gada budžetu, kas pagaidām nav noticis. Tas būtu viss šobrīd. Paldies, Deprēkungs, par šo precizējumu. Jā, te būtu pāris miljārdiem ir runa, tikai pāris miljārdu. Lūdzu, referentes skundze. Paldies, priekšsēkungs. Es eh, pilnībā varu eh, pievienoties eh, Deprekunga pozīcijai tādā ziņā, ka mums vajadzētu apvienot trīs budžeta grozījumu projektus vienā pakotnē un runājot par maksājumiem, tad tie ir ciešavā starpā, starpā saistīti un tāpēc būtu prātīgi visu to skatīt kopā. Jo sevišķi tāpēc, ka, ja mēs apvienojam šos eh, trīs budžeta grozījumu projektus, tad eh, rezultāts būs tāds, ar kurā palīdzību eh, būs daudz vieglāk gūt padomas atbalstu. Es domāju, ka tā ir tiešām labākā pieeja. Mums palīdzēja komisija tieši saistībā ar sodiem Un arī saistībā ar šo plājus, kas mums eh, pastāv starp eh, saistībām un eh, maksājumiem. Mums vajadzētu mobilizēt vēl nedaudz vairāk naudas, lai nomaksātu nesmaksātos rēķinus. Un es arī vēlētos norādīt uz jautājumu, kuru jau arī minēja Deprēkungs, tādā ziņā, ka mēs nevaram uzsākt sarunas par 2020. gada budžetu, ja neesam atrisinājuši lietas, kas ir, ir saistītas ar mm, eh, maksājumiem. Jo, kas attiecas uz 15. gada pieprasītajiem maksājumiem, no tā, mm, tiem būs atkarīgi eh, mm, maksājumi, bet eh, tas izrietēs arī no tā, kas ir noticis iepriekšējos gados. Mums, ja mēs līdz decembrim nezināsim, eh, kāda būs situācija ar maksājumiem, tad mēs eh, nevarēsim skaidri nor, eh, izveidot savu pozīciju sarunās par 15. gada budžetu. Jo, protams, ka budžeti netiek no viena, no viena gada uz otru gadu tā noslēgti. Viena gada budžets ietekmē arī nākamā gada budžetu, un tas mums ir jāņem vērā. Paldies, referents kundze. Tad tagad bet uh, es atzīmēju jūsu viedokļu atšķirību no deprēkunga teiktā par šo paketi. Un, protams, ka ir saiknes starp 2014. gada budžeta grozījumiem un 2015. gada budžetu. Vai ir komentāri? Neviens negrib izteikties. Labi, tad mēs varēsim pāriet pie nākamā punkta. Kā lūdzu? Komisija. Ah, komisija. Mm <clears throat> -mm. Ģenerāldirektors Kunz, lūdzu. Oui, merci beaucoup. Jā, paldies. To make, uh... Es uh, vēlētos uh, paustu četrus komentārus attiecībā uz uh, šo diskusiju. <clears throat> Pirmkārt, vēlējos paskaidrot trešo budžeta grozījumu projektu, kurš ir visbūtiskākais attiecībā uz tā apjomu un attiecībā uz to, kāds ir tā sakars ar izdevumiem. Komisija ierosināja eh, šo uh, budžeta grozījumu projektu, uh, lai tā būtu atbildīga, jo šis projekts jau bija pavirzies ļoti tālu pavasarī. Un uh, šobrīd uh, šo, šo programmu uh, īstenošana ir virzīsies uz uh, priekšu. Situācija uh, ir tāda, ka gada beigās visticamāk te būs uh, problēma. Izmantojām uh, divus instrumentus šajā uh, budžeta grozījumu. Uh, Eh, projektā. Eh, pirmais eh, bija um, izmantot tātad 4 miljonus ārkārtas rezerves. Un es vēlētos to visu iekļaut visa tas daudzgadu finanšu schēmas kontekstā, par ko runāja arī Deprē kungs. Tādā ziņā, ka tad, kad komisija pauda savu viedokli par vienošanos par daudzgadu finanšu schēmu, mēs teicām, ka šis ietvers darbosies to varēs izsnot tikai tad, ja mēs varēsim uh, izmantot visas elastības uh, rezerves, eh, kas ir iekļauts sistēmā. Un uh, tā bija vienošanās ar divām budžeta iestādēm, ka tik tiešām bija nepieciešama elastība, lai īstenotu budžetu. Elastība ir E, iekļaut e, dažādos instrumentos. E, viens ir ārkārtas rezerve, kura mums ļauj virzīt uz priekšu maksājumus, kuri tiks kompensēti perioda beigās. Un otrs elastīguma elements ir īpašie instrumenti, kuri tiek aktivizēti ad hoc veidā. Un tie skar maksājumu griestus. Un vēl viens uh, aspekts ir eh, šie mm, budžeta grozījuma eh, projekti, kuri mums ir jāierosina, lai mēs ņemtu vērā dažādas neprezētas notikumus, kas var risināties gada laikā. Dažkārt eh, tās ir slikti ziņas, tādā ziņā, ka tie paredz papildus izdevumus, bet citkārt tās ir pozitīvas ziņas, kas nozīmē papildus ienākumus. Situācija līdz gada beigām vēl var mainīties. Uh, saistībā ar eh, programmu eh, un budžeta īstenošanu. Es domāju, mums ir diezgan eh, skaidra ideja par to, kādā virzienā mēs virzāmies, un septembrī mums būs labāka izpratne attiecībā uz maksājumiem. Un tad būs arī citi izdevumi, kas ir, piemēram, saistīti ar solidaritātes fondu. Jau tagad vēlos jūs brīdināt, un iespējams būs arī citas pozitīvas ziņas par sodiem. Uh, ja uh, uzņēmumi uh, tad nepieprasīs šo sodu samaksāšanu. Mums ir jābūt realistiskiem attiecībā uz daudzgad finanšu schēmu. Un trešā lieta, ko vēlētos teikt, rudenī, kā jau deprē uh, kungs to norādīja, tiks pieņemts lēmums par to, vai mēs izmantosim papildus ienākumus, lai samaksātu nesamaksātos rēķinus, vai arī mēs to nedarīsim. Mūsuprāt, Eh, tas būtu ļoti prātīgi, ņemot eh, vērā eh, nepabeigtos darbus, kādi mums ir, ka mēs izmantotu šos papildus ienākumus, lai mēs samaksātu šos te nesamaksātos rēķinus, lai šie nesamaksātie parādi neturpinātos nākotnē. Un visbeidzot, vēlētos uzsvērt to, ko teica Levandovskā kungs Deprēkungs un arī citi kolēģi. Eh, protams, varu eh, piekrist Lavandovska eh, kungām, kurš vēl nesen bija komisārs, tādā ziņā, ka trešais grozījuma projekts un maksājumu atrisināšana saistībā ar 14. gadu, tas viss ir ļoti būtiski, lai 15. gada budžets tiktu padarīts uzticams. Uh, Eh, vēlētos eh, pievienot eh, kādu elementu šīm debatēm. 15. gada budžets ir otrais daudzgad finanšu schēmā, un tur ir pozitīvs vēstījums saistībā attiecībā pret šī gada budžetu, jo mēs ne tikai samaksājam pagātnes parādus, mēs uzsākam arī jaunas programmas, un sākot jaunās daudzgad finanšu schēmas īstenošanu, šis te Mm, procentu apjoms ir e, dubultojies saistībā attiecībā pret šī gada budžetu, un ja mēs vēlamies, lai 2015. gada budžets e, e, tik tiešām palīdzētu Eiropai izkļūt no krīzes, tad mums ir nepieciešams risināt maksājumu problēmu jau 14. gadā, lai nebūtu tāda situācija, kad vairums no nākamā gada budžeta maksājumiem tiek izmantota, lai nomaksātu pagātnes parādus. Paldies! Merci. Paldies, kundze, par šiem uh, daudzsološajiem un optimistiskajiem izteikumiem. Jūs tā kā tāds uh, vasaras uh, Santa Klaus. Bet, nu jā, ir patīkami doties brīvdienās ar šo skatu uz dzīvi. Jā, bet jūs jau atgādinājāt, ka tiešām uh, ir jāpievēršas maksājumiem, saistības ir uzņemtas un Eiropai savu solījumu ir jātur. Labi, tad pie tā arī paliksim, runājot par 2014. gadu, runājot par uh, ārkārtas rezervas izmantošanu. Deprēkungs, priekšsēdētāji, diemžēl man šķiet, ka šo ziņojumu vajadzētu izskatīties gan ātri, jo šis lēmums, ko piedāvā komisija, ir nepieciešams, lai varētu izpildīt uh, budžetu. Komisija to varēs apstiprināt, lai uh, varētu izpildīt trešo budžetu grozījumu. Tātad ir obligāti ātri jāpieņem šis uh, ziņojums, uh, jo tas ir saistīts ar iespēju izpildīt uh, budžeta grozījumu projektu numur 3. Un man šķiet, ka mūsu interesēs nav to atlikt bezgalīgi. La désignation du, du rapporteur. Šo te referentu iecelšanu. Šīs rezerves neparedzētajiem izdevumiem izmantošanai. Tātad jāieceļ referents 3. septembrī. Tā ir paredzēts. Man nav iebildumu, bet eh, es eh, vienkārši gribēju uzsvērt to, ka tas ir jāapstiprina, pirms varam pieņemt budžeta grozījums numur 3, jo tas ir viens no priekšnosacījumiem. Par to vienkārši gribēju izteikt piezīmi. Paldies par šo komentāru, paldies, paldies ka jūs uzsvērāt to, cik svarīgi ir iecelt referentu vēlākais 3. septembrī lai referents varētu paust savu viedokli pēc iespējas drīzāk. Kandidātam vajadzētu būt uh, apziņai par šo pienākumu. Labi, tad tagad pāriesim pie Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanas starpkārtības punkta. Tas ir desmitais līdz 14. darbkārtības punkts, 5 punkti. Tur ir tas pats uh, pieņemšanas kalendārs paredzēts. Un, ja piekritīsiet, tad pēc kārtas došu vārdu referentiem. Pēc tam, pēc katra uh, paziņojuma mēs varētu īsi apmainīties viedokļiem. Uh, nevis uh, kopā par šiem paziņojumiem, bet atsevišķi. Uh, tātad vispirms vārds par uh, EGF 2014-001 L nutriāt. Džordžos Kristos, lūdzu jums vārds. Thank you, Mr. President. Paldies, Vērsēkungs. kungs. Eh, Grieķijas eh, iestādes februāri, februārī eh, iesniedza pieteikumu finanšu iemaksām no Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda pēc darbinieku atlaišanas uzņēmumā Nutriārtu un mazākos uzņēmumos, kuri ir saistīti ar šo būtisko uzņēmumu. Eiropas globalizācijas pielāgošanas eh, fonds EGF eh, e tika izveidots, lai sniegtu atbalstu eh, darbiniekiem, kuri ir atlaisti, kā arī pašnodarbinātajām personām, kuras ir beigušas savu darbību dēļ <clears throat> mm, uzņēmumu mm, slēgšanas vai darbības samazināšanas pasaules krīzes dēļ. Eh, šis bija ļoti ievērojams eh, uzņēmums Grieķijā, tas beidz savu darbību, eh, tas ražoja īpaša veida maizi, dažādus cepumus, graudaugu produktus, un tas bija ļoti ievērojams vietējā tirgu. Komisija reaģēja ļoti ātri un efektīvi. Četru mēnešu laikā tika publicēts novērtējums par Nutriārta lietu, un komisija secināja, ka Eh, balsoties uz EGF regulu, ka eh, bija eh, jāsniedz palīdzību šim uzņēmumam un tikai ierosināts priešakums padomai un parlamentam. Tas attiecās uz 580 nutriārta darbiniekiem, kā arī uz 25 pašnodarbinātām personām, e, kuras arī zaudēja savu nodarbošanos. Grieķijas iestādes e, sniegs e, personalizētus pakalpojumus 500, vairāk kā 500 jauniešiem, cilvēkiem, kur ir jaunāk par 30 gadiem, dienā, kad ir iesniegts pieteikums Tesaloniku reģionā, kā arī eh, Atikā, kas atrodas eh, Atēnu reģionā, balsoties uz jauniešu iniciatīvas iniciatīvu. Un eh, iespējamais labumu guvēju skaits no šīm programmās būs 1030 cilvēku, un tas ir ļoti būtiski tādā ziņā, ka gan Atēnas, gan Tesaloniki, otrā lielākā Grieķijas pilsēta, tajās ir ļoti liels bezdarbs, bezdarbs Grieķijā ir e, starp 26 un 27 procentiem e, no darbspējīgiem iedzīvotājiem. Iespējams, tas šobrīd ir Eiropas, bet viss pasaules rekords. Līdz ar to mums ir tiešām nepieciešams e, šī programma no Eiropas institūcija puses. Uh, labuma eh, guvējiem eh, tiks palīdzēts arī ar apmācību eh, palīdzību, viņiem tiks doti pārdomi. Un uh, viņiem tiks uh, sniegt dažādi mobilitātes uh, pabalsti. Um, tas ir pasākums uh, ekonomikas privātajā sektorā, lai veicinātu uh, darba spēka mobilitāti un cilvēkiem tiktu dota iespēja uh, atkal uzsākt darba gaitas šajos ārkārtīgi sarežģītajos sociālajos apstākļos. Eh, kopējais finanšu eh, ieguldījums, eh, kas ir, ir pieprasīts no EKF, ir 6 miljoni 900 tūkstoši. 60% no paredzētajām izmaksām, un Grieķijas iestādes ir aprēķinājis, ko, ka šīs iemaksas no EGF neaizstās tās tos pienākumus, eh, kas eh, ir jāveic vietējiem uzņēmumiem. Un ir eh, valsts finansējuma programma attīstības ministrijas ietvaros. Grieķijas iestādes ir norādījušas to, ka pasākumi, kuri ir iepriekš norādīti, saņemot atbalstu no EGF, ne, nesaņems finanšu atbalstu no citiem savienības finanšu instrumentiem. Lai mobilizētu uh, šo uh, fondu, uh, komisija ir iesniegusi budžeta iestādai pieprasījumu pēc 6 miljonu 96 tūkstoši eiro pārskaitījumu no, DG, no EGF rezerves no budžeta pozīcijas. Tas ir sastais pārneses ierosinājums šajā fondā 14. gada ietveros. Es domāju, ka mums vajadzētu apstiprināt eh, komisijas eh, novērtējumu un ierosinājumu, tāpēc, ka eh, mana valsts atrodas ļoti sarežģītā sociālā situācijā. Grieķijas ekonomikā ir apstājusies uh, uh, lejupslīde. Mēs esam zaudējuši 25% IKP no, no, kopš 2009. gada, uh, un ekonomika ir mm, lēnām sākus atkopties tomēr ir bijusi liela laika plaisa eh, starp šo paredzamo eh, atkopšanos un eh, to, ka ir nepieciešams arī samazināt bezdarbu, kurš ir rekordaugs. Paldies! Paldies, Kircos kungs, par šo prezentāciju. Vai kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu. Vielen Dank! Paldies! Es esmu jauna deputāta šajā komitejā un es arī uh, darbojos EMPL komitejā un darbu grupā par globalizācijas fondu. Vakar mums bija ļoti interesanta diskusija ar komisiju, bet par šo gadījumu gribētu vēl izteikt referentam vienu komentāru, kas varētu būt interesants šeit komitejai. Tas ir pirmais gadījums, kur, kā teica um, referents, šie te uh, Uh, jaunieši, kas nestrādā, nemācās, var saņemt atbalstu, un vakar darba grupā arī um, bija diskusija par to, vai šajā gadījumā tas tiek labi uh, īstenots, un šeit mēs nonācām pie secinājumu, ka vajadzētu to vēl uzlabot un uzlabot procedūru, kā izvēlēties šos jauniešus, kuri saņem atbalstu. Šobrīd tas ir dalībvalstu ziņā, un šajā gadījumā tie ir apmēram 500 jaunieši. Protams, ka principā tas viss ir ļoti atbalstāms, proti veicināt jauniešu nodarbinātību, bet procedūrai attiecībā uz īstenošanu vēl vajadzētu tikt uzlabotai. To teica gan komisijas pārstāvji, gan klātesošie deputāti. Es vienkārši domāju, ka arī šai komitejai tas ir interesanti, jo tas ir jauns gadījums. Merci. Paldies par šo precizējumu. Grēslas kundze, lūdzu. Jā, priekšsādātāji, paldies. Es gribētu norādīt uz to, ka Eiropas revīzijas palāta ir veikusi īpašu pētījumu par globalizācijas fondu. To mūsu bijušais kolēģis Vila Itele ir izstrādājis, un uh, mēs varbūt varētu aicināt uh, revīzijas palātas pārstāvis prezentēt šo pētījumu, jo tas ir ļoti interesants, un budžeta komiteja noteikti no tā varētu arī iegūt. Paldies! Paldies. Jā, priekšsādātājs kundze, par to es tūlīt runāšu, ka vajadzētu kopīgi padomāt par mūsu ceļu kārti, bet ar budžeta kontrolas komiteju kopā mums vajadzētu tiešām uh, izmantot informāciju, ko var sniegt uh, revīzijas palāta. Kolmelkungs, lūdzu. Dank. Paldies, priekšsēdētāji. Arī šeit, manuprāt, mēs visi esam viensprātis, ka mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai bezdarba Eiropā apkarot, un jo īpaši jauniešu bezdarbu, proti uh, panākt, ka pēc iespējas vairāk cilvēku ir nodarbināti, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai uh, nebūtu tā, ka tad, kad ir pareizie virsraksti, tad mēs vienkārši uh, izmantojam jebkurus līdzekļus. Tieši šajā jomā, runājot par bezdarba apkarošanu, mums vajadzētu ļoti rūpīgi raudzīties, lai mūsu pasākumi uh, nestu arī ilgspējīgus rezultātus, lai uh, tas nebūtu tāds. Uh, Salmu ugunskurs, kas izdeg, bet neko nedod, neuzlabo uh, Uh, struktūrāli neko. Tātad šādās programmās ir uh, jāveic izvērtējums, lai pēc tam varētu konstatēt, kas ir panākts, kas ir sasniegts, lai varam mācīties no šīm programmām un nākotnē darīt to labāk. Nezinu, vai tas šoreiz tā uh, ir nodrošināts, to es nevaru novērtēt. Merci. Paldies. Citi negrib izteikties. Atgādinu, ka par šo ziņojumu runāsim septembrī budžeta komitejā, un plenārsēdē tas tiks skatīts 16. septembrī. Un tas attiecas arī uz pārējiem globalizācijas fonda izmantošanas gadījumiem. Un tagad Riada par tehnisko palīdzību pēc komisijas iniciatīvas TA 2014. Um, I agree with the measures proposed by Es eh, varu piekrist eh, eh, komisijas ierosinātajiem pasākumiem finansēt tehnisko palīdzību, kas, manuprāt, arī vienkāršos pieteikšanās procedūru un būs vieglāk piekļuve nepieciešamiem datiem. Un es jau sevišķi atbalstu arī nepieciešamību pēc dalīšanās ar informāciju EGF e, mājaslapā kā arī uh, starp uh, ekspertu grupām vietējā un reģionālā uh, līmenī, kas jebkurā gadījumā uh, palīdzēs labāk darboties EGF. Uh, un eh, kas arī novedīs pie tā, ka EGF pasākumi nākotnē tiks veiksmīgāk īstenoti. Es arī ļoti eh, atbalstu eh, to, ka tiek paplašināts EGF aptvērums attiecībā uz labumu guvējiem, tiem, kuri ir pašnodarbināti, un to, ka tiek sniegti personalizēti pasākumi, ko līdzfinansē EGF Eh, kādai dalībvalstis eh, eh, arī pats var mm, nolemt par nepieciešamo vecumu. Es arī vēlētos mm, mudināt to, lai tiek paplašināta palīdzība vietējā līmenī, lai tiktu realizēti vietēji un reģionāli pasākumi. Uh, kāds var gadīties eh, paplašinātā EGF aptāruma ietveros, ir ļoti būtiski, lai tas tā būtu, lai būtu šī reģionālā m, mm, vietējā piekļuve, jo eh, m, mm, īrijā mums tas ir ļoti m, mm, nepieciešams. Es arī uh, atbalstu to, ka tiek uh, paplašināti EGF e kritēriju un mērķi, uh, lai uh, integrētu un atvieglotu uh, pieteikumus no reģioniem un valstīm, uh, kurās ir mazāka demografiskā, mazāks demografiskais līgums. Tomēr man ir uh, žēl par to, kāds ir uh, šī pasākuma raksturs. Es uh, domāju, ka 500 darbinieku sniegstiem vajadzētu būt samazinātam līdz 2200 darbiniekiem, lai veicinātu piekļuvi šī fonda līdzekļiem. Vēlētos arī uzsvērt to, ka ir nepieciešams atgriezties pie līdzinājā AIGF apropriācija līmeņa. 500 miljoni eiro, jo sevišķi ņemot vērā eh, šī fonda aptvērumu, kas izriet eh, no eh, Eiropas Savienības noteiktajām politiskajām prioritātēm un attiecībā uz budžeta vienotības principu, es varu teikt, ka mm, pārskatāmības un skaidrības dēļ ir ļoti būtiski veicināt EGF e iejaukšanos EGA, e Eiropas Savienības budžeta jautājumos. Un es arī vēlētos uzsvērt to, to cik ir nepieciešami ieviest šo te krīzes atkāpes kritērijus. Uh, Eh, kā arī um, um, atvieglot um, piekļuvi EGF eh, fondām tām dalībvalstīm, kurās ir ļoti sarežģīti ekonomiski apstākļi, jo sevišķi šeit es runāju par tādām dalībvalstīm kā Īrija, eh, Portugāla un Grieķija, kuras jau sevišķi smagi skāra ekonomiskā krīze un kurās joprojām turpinās mm, taupības pasākumi. Imigrācija un bezdarbs ir paplašinājušies Īrijā. Un uh, Īrijā Eh, daudzi eh, jauni cilvēki eh, dodās uz ārzemēm strādāt, un tam būs milzīga ietekme uz nākotni, uz mūsu pilsētu ilgspēju, un tas ir ļoti būtisks jautājums, kas ir steidzami jārisina. Es vēlētos ierosināt, ka viss, kas aicis starp, starp tiem, kas ir iesaistīti šajā pasākumī, pasākumā arī vietējā un nacionālā līmenī, garantēt to, ka tiek sniegts atbalsts darbiniekiem un ka tiek realizēti nepieciešamie uh, pasākumi, lai uh, novērstu to, ka EGF līdzekļi tiek eh, izšķē, izšķērtēti. Un es arī vēlētos teikt, ka, uh, kas attiecās uz juridisko ietvaru, un tas arī um, um, saskana ar citu um, runātāju teiktu attiecībā uz um, uzraudzību, tā kā šīs programmas juridiskais ietvers tika mainīts, mums joprojām nav ietekmes novērtējums par šīm izmaiņām. Uh, Es ļoti e, ceru, ka e, rezultāti e, tiks novērtēti, un es vēlētos, lai arī tiktu paplašināts šīs programmas aptvērums. Paldies! Paldies, kundze, par šo prezentāciju un šiem skaidrojumiem. Mankas kungs tagad. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s pani spravodajkyňou, že je potrebné zlepšiť všeobecnú informáciu. Es eh, vēlos pateikties eh, referentei. Ir eh, nepieciešams izvērst kampaņu attiecībā uz Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Dalībvalstīm vajadzētu mm, vairāk censties informēt sabiedrību saistībā ar šo fondu, un tas ir tiešām eh, dotu labumu dalībvalstīm. Es domāju, ka komisija eh, varētu eh, izveidot vairākas iniciatīvas šai sakarā, un iespējams varētu arī izmantot fondus no mūsu kopīgā budžeta. Es domāju, ka tas ir ļoti atbalstāmi, jo sevišķi, kas attiecās uz um, labumu guvējiem, tas, ka Eh, pieteikumu iesniegšana ir vienkāršo, tas ir ļoti būtiski. Un eh, arī tas, eh, ka šī piekļuva ir kļūst ātrāka. Paldies! Merci. Paldies, Monikundze. Thank you. Yes, I just... Paldies. Pirmkārt, es gribētu pateikties referentei, un man šķiet, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo Eh, reģioniem ir lielāka pieeja un eh, tādējādi mēs varam pievienot vērtību ar Eiropas Savienības finansējumu un to cilvēki saņem tieši tie cilvēki, kam visvairāk to vajag. Paldies! Merci, il n'y a pas d'autre demande de parole. Paldies! Neviens cits nevēlas runāt. Tātad turpināsim ar trešo ziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, pieteikums no Rumānijas Mehel lietām. Lūdzu, referents. Paldies, ja mēs te runājam par mm, EGF Rumānijas pieteikumu, ko 2012. gada decembrī mm, Rumānijā veica. Uh, Mehelu tērauda rūpniecības uzņēmuma vārdā. Komisija šogad mm, ir secinājusi, ka uh, ir izpildīti nosacījumi uh, šim finanšu pieteikumam. Manā ziņojumā es piekrītu komisijai, ka mm, priekšnosacījumi ir izpildīti un Rumānija ir tiesības saņemt šo finansējumu. Es jau pieminēju, ka runa ir par uh, tērauda. Uh, Uh, rūpniecības uzņēmumu un uh, tērauda rūpniecības patentu struktūrā nav bijis uh, lielu izmaiņu pēdējo gadu laikā, arī nozares krīzes dēļ tērauda produktu un subproduktu ražošana netika kaitēts, jo Eiropas ražotāju uh, akciju īpatsvars ir samazinājies salīdzinot ar, um, teiksim, Āzijas ražotāju uh, īpatsvaru šajā tirgu rezultātā. Rumānijai bija jāatlaiž vairāk par 800 cilvēkiem starp 2012. gada jūni un septembri un uh, ap 600 cilvēkiem pirms uh, references perioda, tātad kopumā vairāk par 1200 cilvēkiem zaudēja darbu. Tagad, pateicoties EGF līdzfinansētiem pasākumiem, šie cilvēki varēs piedalīties attiecīgos mm, pasākumus. Tam ir nepieciešami 7 miljoni eiro eh, un eh, lielo daļu no šiem līdzekļiem uzņemsies EGF. Eh, e Es jau teicu, mēs te vēlamies nodarbināt vairāk par tūkstošu cilvēkiem, mēs ieguldīsim kvalifikāciju celšanā, arodu apmācībā, citās tālāk izglītības aktivitātēs, un vēl viens nopietns elements e, ir um, kooperatīva izveide, kas nodarbināta ap 250 cilvēkiem. Šī kooperatīva izveidei bija nepieciešams vairāk laikā nekā ieplānots. Eh, tas pieprasīja EGF eh, papildu finansējumu, un tāpēc eh, Eiropas komisijai bija nepieciešams pusotras gads, lai izvērtētu šo priekšlikumu. Rumānija iesniedza priekšlikumu 2012. gada decembrī, kā teikts, un zaļā gaisma no komisijas tika saņemta 2014. gada maijā. Tas nozīmē, ka ap diviem gadiem cilvēki tā arī bija bez darba. Uh, Līdz ar to ļoti svarīgi ir parlamentam šeit eh, rīkoties ātri. Jūs priekšsēdētāja kungs jau norādījāt, eh, runājot par iepriekšējo grozījumu, eh, uz termiņiem, tie paši termiņi spēkā arī šeit, 4. septembris, 11. septembris un tad balsojums plenārsēdē 15. vai 16. septembrī. Kā teikts, um, kopumā uh, komisija ir apstiprinājusi mūsu pieteikumu, tas pats atspoguļots manā ziņojuma projektā. Mēs runājam par ļoti konkrētiem labumiem, vairāk par tūkstošu darbiniekiem, uh, kurus uh, smagi skāra globalizācija rūpniecības jomā. Viena trešdaļa no darba spēka šajā konkrētajā reģionā bija atkarīga no šīs tārauda rūpniecības uh, uh, uzņēmuma. Ļoti labi, ka vietējie nodarbinātības dienesti Rumānijā jau uzsākuši uh, dažus no projektiem, īstenot dažus no projektiem, ko pieminēja, ko pieminēja, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Paldies! Um, jūs teicāt, 2012. gadā tika atlaisti šie cilvēki. Tad varbūt varētu pat pātrināt šīs procedūras, jo cilvēki jau ilgu laiku ir bez darba. Gan arī trīs gadus, nu jau. Tur ir uh, daudz grūtāk atsākt. Labi, Delano kungs. Es uzmanīgi uzklausīju šo informāciju. Tas ir eh, simboliski izmaiņam, ko pārcieš uh, Eh, Eiropā, ir visā pasaulē. Es tagad konkrēti bija runa par Rumāniju, bet tas skar arī citas pas, eh, pasaules valstis. Mm. Nu, mēs eh, runājam par ļoti tālējošām izmaiņām, un mums noteikti vajadzētu iejaukties. Varbūt ne tieši mūsu komitejai te ir pamatkompetence, bet, um, teiksim, uh, keramikas jomā perspektīvas ir daudz uh, um, interesantākas nekā tērauda rūpniecībā, un uh, te varbūt varētu plānot uz priekšu labāk. Bet katrā gadījumā tas ir tāds simbolisks gadījums. Uh, Paldies. Nākamais runātais. Paldies. Es vēlos uh, atbalstīt uh, līdzekļu piešķiršanu šiem projektiem. Esmu uh, deputāts uh, no tr Transilvānijas un um, uh, mani arī skar šī problemātika. Man uh, tiešām jānorāda, ka tie pagājis daudz vairāk laika salīdzinot ar citiem projektiem, kas tika iesniegti 2014. gadā. Šis projekts tika iesniegts pirms 17 mēnešiem un runa ir par tūkstošu cilvēkiem. Tad šī projekta ietvaros ir cietuš, cietis visvairāk cilvēku un viņiem var palīdzēt, un tas ļoti svarīgi. Un runājot par piešķērumu, te ir eh, mazāka summa uz vienu cilvēku salīdzinot ar citiem projektiem. Tā kā tas noteikti jāatbalsta. Un eh, vēlos pieminēt vēl vienu lietu. Mums jāzina, kad notiks eh, šis piešķīrums. Es jau pieminēju, ka 17 mēneši ir pagājuši, tā kā tas ir jāprecizē 17 mēneši. Līdz ar to mums jāsaprot, uh, kas kāda mm, kādi, kādas cenas bija pirms 17 mēnešiem šajā reģionā, ko cilvēki varēja iepirkties, kā tas izskatās tagad, varbūt nepieciešama pielāgošana. Mm, tad uh, šķiet, ka uzņēmumam um, pamatā bija Krievu kapitāls. Mm, to mēs bieži redzam austrumos, e, parādās uzņēmumi e, kapitāli no Krievijas, kas atver e, durvis un atkal slēdz durvis, darba vietas tiek zaudētas. Jāpaskatās, ko mēs varam izdarīt. Un runājot par globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, varbūt jāievieš pat atsevišķi kategorija tieši šādiem gadījumiem. Paldies! Paldies! Tagad lūdzu Tavardelas kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Es arī esmu jaunpienācēja no Rumānijas šajā parlamentā, šajā sasaukumā. Temats Rumānijai ir ļoti svarīgs. 17 mēneši ir pagājuši kopš pieteikuma iesniegšanas, kā kolēģi jau pieminēja, un ļoti steidzami jāpieprasa tagad šie līdzekļi. Runa ir par tūkstošu cilvēkiem, es atgādinu, ziņojumā par to ir runa, un šis reģions ir tiešām monoindustriāls. Um, galu galā tur ir ļoti liels darbinieku īpatsvars, kas ir zaudējuši darbu šī uzņēmuma slēgšanas dēļ vairāk par tūkstošu mājasāmniecībām nav ienākumu. Tā ir, tas ir vienīgais iztikas avots šajā reģionā, un viņam nav iespējas neko pamainīt, tāpēc es ļoti atbalstu šo pieteikumu, un mums noteikti jāpātrina procedūra, lai līdzekļi tiktu piešķirti ātrāk. Tas ir piemērs tam, ka kaut arī 17, 17 mēneši ir pagājuši, ģimenem jau šā vai tā ir ļoti grūti, lēmums vēl nav pieņemts un mums tas jāpanāk, tas ir svarīgi ne tikai Romānijai, bet arī Eiropai. Paldies! Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, toto... Hermans Karslūdz. Paldies. Es atbalstu šo pasaukumu. Šī palīdzība nepieciešama, tas ir tāds inovatīvs pasaukums, tas palīdzēs darbņēmējiem iegādāties jaunas iekārtas, pārkvalificēties, tas palīdzēs radīt jaunas darba vietas. Varbūt mēs varam pārskatīt situāciju pēc diviem gadiem, bet es ticu, ka e, pasākums būs veiksmīgs un cilvēkiem tiks palīdzēts. Ja ļoti labi. To mēs arī vēlamies redzēt e, turpmāk novērtējumā par līdzekļu um, izmantošanu. Labi, tad pievērsīsimies ceturtajam ziņojumam. Uh, kur runa ir par eh, Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu Spānijas pieteikumu EGF 003 eh, Aragon Food and Beverage eh, uzņēmums. Lūdzu, referente. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Espanja toimii. Jätän Metti Kunze. Paldies! Jā, Spānijai pagājušā gada februārī uh, parādījās pieteikums uh, Aragon pārtikas rūpniecības uzņēmuma vārdā. Un um, uh, es varu pievienoties iepriekšējiem runātājiem attiecībā uz uh, ļoti gariem izskatīšanas termiņiem arī uh, šeit jau 17 mēneši ir apritējuši un līdz lēmuma pieņemšanai paies droši vien kopumā 24 mēneši. Nevar teikt, ka Eiropa te ļoti veiksmīgi ir darbojusies, bet konkrēti par lietas būtību mēs runājam par Aragonas reģionu Spānijā, pārtikas rūpniecības uzņēmumu šajā reģionā. Rūpniecība, šī pārtikas rūpniecība ir ļoti cietusi. Uh, Eiropas finanšu krīzes dēļ eh, tas ļoti smagi skāra šo reģionu. Principā mēs runājam par 904 cilvēkiem, kas eh, kļuvuši par bezdarbniekiem. Un eh, pieteikumā runa ir par to, lai pārkvalificētu šos cilvēkus, tam bija nepieciešams vairāk par 300 tūkstošiem. Es nezinu, kas tagad noticis ar šīm summām, jo daudz laika ir pagājis. Tā ir tāda īsta traģēdija, cilvēku traģēdija. Te, tiek pieprasīts kopumā 960 tūkstoši eiros, jeb 60% no visiem, no maksājumiem, visām izmaksām, kas nepieciešamas šiem bezdarbniekiem. Divas reizes tika iesniegti līdzīgi pieteikumi 2010. un 2012. gadā. Tas notika, jo sektors tika pārstrukturizēts un uh, notika arī uh, krīze uh, mazumtirzniecības jomām. Ja 2007. gadā bezdarba līmenis bija 4%, tad nesen Aragons reģionā bezdarba līmenis bija ap 90%. Aragons reģions atbilst nosacījumiem līdzekļu saņemšanai, un mums noteikti jādod zaļā gaisma šim pieteikumam. Procedūra arī šeit ir jāpātrina. Nīpaši nu, ņemot vērā, ka runa ir par bezdarbnieku apmācību un uh, līdzīgiem pasākumiem, kas palīdzēs uh, radīt jaunas darba vietas uh, vai nu no Spānijā, vai no nu ārvalstīs. Te ir nopietni deficīti pagaidām, un ne tikai pie šī pieteikuma. Izmantojot fondu, mums par to ir jāpadomā. Mēs nevaram strādāt tā kā līdz šim. Merci, Madame la rapporteure. Paldies, referentes kundze. Kiņi Kvikungs. Eh, muchas gracias, eh, señor presidente. Ar respecto de... Paldies, priekšsādātāji. Par šo pieprasījumu EGF varu pateikt, ka es pats esmu no Argonas un manā dzimtajā pilsētā Esmu piedzīvojis to, ka ļoti daudzi e, mazi uzņēmumi un veikaliņi ir e, slēgti. Es zinu daudzus cilvēkus, kas strādāja viesnīcās un restorānos un tagad ir bez darba. Un e, tās ir milzīgas personīgas traģēdijas, to es nevienam nenovēlu. No vienas puses gribētu lai pēc iespējas drīzāk uh, tiktu izmaksāt šī fonda līdzekļi un gribētu aicināt atbalstīt šī pieprasījuma pieņemšanu. Bet uh, šo skarto uzņēmumu saraksts ir diezgan garš. Dažus no tiem pazīstu pats, un tā arī nav nekāda um, sagadīšanās, jo tas vienkārši atspoguļo tos apmērus, kādos tas viss notiek Spānijā, šajā un citos sektoros. Tas attiec arī uz uh, citām dienvidu valstīm. Noslēgumā gribētu vēl pateikt, ka ir jau ļoti skaisti un jauki, ka mēs atbalstām cilvēkus, kuri uh, ir nonākuši šādā nelaimē, bet mums vajadzētu uh, padomāt arī kopumā par globalizācijas ietekmi. Uh, tā ir uh, traģēdija, kā plūdi vai vētra, kas uh, vienkārši brāžas par mums, par mums, bet uh, mēs nevaram to tā vienkārši uztvert, bet mums ir inteliģenti jādomā par to, kā novērst šādu te ietekmi, ir jāveido, jāveic pasākumu, lai kaut kas tāds nevarētu atkārtoties. Uh, Turmākajos mēnešos mums būs uh, jāpieņem brīvās aizniecības nolīgums ar ASV, un tas viss ir saistīts, nevar to noliegt, un to vajadzētu paturēt prātā. Paldies, Ekenike kungs. Tā jau ir, ka uh, nevar uh, tā tad aizmirst, ka jānovērš uh, globalizācijas uh, uh, ietekme. Uh, nedrīkst pieļaut, ka mums tik ļoti ir jācieš no globalizācijas. Nu, vai vēl kāds grib izteikties par šo Aragonas jautājumu? Nē, tad pāriesim pie piektā paziņojuma. Tas būs EGF 2014.002 NL Genderlaud Overijsel būvniecība. Tas eh, ir par Nīderlandi. Pols Tanks ir referents, viņam arī vārds lūdzu. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsēkungs. Es esmu uh, jauns eh, deputāts uh, šajā parlamentā un mani ļoti interesēja tas, kā tiek tērēta EGF nauda. Tāpēc es arī ķeros pie šī jautājuma noskaidroju, e, ka liekas, e, ka šeit nauda tiek pareizi tērēta. E, protams, arī mūsu valstī skāra krīze līdzīgi kā citas valstis, un tieši būvniecības sektora krīze skāra jau sevišķi spēcīgi. Apjoms ir ievērojami mazinājies, tāpēc, ka bankas neizniedz kredītus. Tas eh, nozīmē eh, arī, ka eh, tika būvēts maz jaunu māju un būvniecības nozara ļoti cieta Holandē. Ir arī nošķīrums starp to, kas notiek valsts centrālajā daļā un valsts perifērijā. Un šeit pastāv nopietna problēma e, ka tas, kas e, šobrīd ir īstermiņa bezdarbs, var izrādīties e, par ilgtermiņa būtisku bezdarbu. Darbs būvniecības nozarē ir tāds, ka ir cilvēki, kuri ir pašnodarbināti, cilvēkiem ir ļoti nepieciešams eh, atbalsts, lai um, no jauna iekļūtu Nīderlandes darba tirgū. Tāpēc man liekas, eh, ka eh, šie pasākumi ir ļoti labi mērķēti arī uz valsts nomali. Un tie arī liekas uh, efektīvi, jo nauda galvenokārt uh, tiek tērēta uh, tam, uh, lai uh, šie darbinieki tiktu novirzīti uz jaunām darba vietām Nīderlandes darba tirgu. Un tāpēc es domāju, ka uh, Ehm, šis priekšlikums ir tik tiešām atbalstāms. Merci. Paldies, eh, referent kungs. Tagad eh, var dot eh, vārdu tiem, kur grib izteikt komentārus. Lūdzu, tagad ir īstais laiks. Neviens negrib izteikties, nelūdz vārdu. Tad tagad ir balsošanas laiks. Kā lūdzu? Lūdzu. Predsedujoči, hvala za besedo. Moj kratek komentār. Paldies, priekšsādātāji, paldies, ka devāt man vārdu. Man ir tikai īsts komentārs. Visos četros ziņojumos mēs dzirdējām par problēmām, eh, kas ir saistītas ar eh, to, ka eh, vēlu tiek sniegt šis atbalsts valstīm. Un tāpēc es piedāvāju uh, konstatēt, kāpēc tas notiek tik lēni, un, protams, ir jārisina, ir jāpātrina šis process, un es gribētu lūgt šo ziņojumu referentiem un arī uh, citiem, kas nākotnē skatīs līdzīgi ziņojumus, ka tad, kad rodas problēma, uh, problēmas saistībā ar globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu, tad viņiem vajadzētu uh, iekļaut ziņojumos arī uh, šo lēno pieteikumu izskatīšanu sekas, un uh, mums vajadzētu varbūt uzdot pašiem sev uh, jautājumu, ka ja kur turpināsies šīs problēmas globalizācijas rezultātā, mums vajadzētu uzdot sev jautājumu, vai EGF būs pietiekam daudz līdzekļu, lai Uh, ātrāk labot šo notikumu sekas. Paldies! Vrai, chaque... Jā, katrs no referentiem izteica šo kritiku, proti, ka ir pārlieka vilcināšanās, pārlieku ilgs laiks paiet kopš cilvēku uh, atlaišanas vai citiem notikumam, un pārāk ilgs laiks tiek veltīts pieteikumu izskatīšanai, un cilvēkiem pārāk ilgi jāgaida, līdz viņi saņem maksājumus. Jo šis te, šitā ilgā gaidīšana arī izraisa dažādu kritiku, un varbūt komisija grib kaut ko pateikt izteikt savus novērējumus, lai mūs iedrošinātu. Lūdzu, ģenerāldirektors kundze. Yes, thank you very much. Paldies, es patiešām uh, negribēju izteikties, bet tā kā tik daudzi uh, deputāti izteicās par termiņiem un kavējumiem, tad varbūt tikai daži jautājumi, ko gribētu precizēt. Kā jūs zināt, ir jauni noteikumi, kas ir spēkā, kas samazina uh, termiņus lēmumu pieņemšanai par šādiem projektiem. Jaunu projektu gadījumā lēmumi tiks pieņemti četru mēnešu laikā. Pirmā lieta, Rumānijas lieta, bija veco noteikumu ietvaros, un tāpēc ir šie garie termiņi. Un, ja nemaldos, referents pats atzina, ka um, Tur grūtības visaistīts ar kooperatīvu izveidi. Mums bija jākonstatē, vai šis projekts būs dzīvotspējīgs, vai būs pieprasījums pēc šiem precēm, un vai šie cilvēki piedalīsies šajā kooperatīvā. Un tas bija galvenais iemesls, kāpēc tik ļoti ilgs termiņš bija lēmu pieņemšanai. Par Spānijas lietu varbūt tur ir pārpratums, jo šis pieteikums tika iesniegts šā gada februārī, tātad nemaz nav eh, tik ilgs laiks pagājis un nav nekāds vilcināšanās šajā jautājumā. Treškārt, tad, kad abas budžeta lēmē iestādes vienojas, tad uh, ir paredzēts divu mēnešu, es atvainojos, divu nedēļu termiņš, eh, līdz komisija izmaksā līdzekļus, un tāpēc es atbalstu priekšsādātāji teikto, ka parlamentam pēc iespējas drīzāk ir jāpieņem lēmums, lai mēs pēc iespējas drīzāk šos lēmumus varētu izpildīt. Paldies! Voilà. Nu jā. Bumba ir parlamenta laukuma pusē. Tātad mums ir jārod uh, veids, uh, kā pēc iespējas drīzāk pieņemt lēmumus un balsot. Jo Mēs nevaram zvanīt uz pašvaldību un prasīt, vai tiešām jāsūt ugunsdzēsēji. Mm, situācija ir steidzama un ir jāpieņem lēmumu ātrāk. Un ātrāk ir jāatmaksā izdevumi. Labi, tad eh, noslēgsim šo piecu ziņojumu skatīšanu, kas ir saistīti ar Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Un tagad eh, ķersimies klāt balsojumiem. Referenti ir Žerārs Deprē un Monika Holmējere. Un es gribētu viņiem jautāt, vai mēs tagad varam uzreiz sākt skatīt viņu ziņojumus un vai mēs varam balsot, jo balsojums ir paredzēts 12.10, jo varbūt, ka daži kolēģi ieradīsies tikai 12.10. Vai mēs tagad varam jau pieķe, pāriet pie šiem balsotojiem? Deprēkungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, es gribētu to visu atrisināt ļoti ātri, jo man, un man liekas, ka mēs varam balsot par šiem pārvietojumiem. Uh, nu, nav jau nekāda liela atšķirība 12 vai 12.10. Ja nu vienīgi kāds cits iebilst, manuprāt, mēs varam balsot. Es ļoti ātri varu prezentēt šo pārvietojumu pieprasījumu, un ja nevienam nav uh, Uh, iebildumu, tad mēs ļoti ātri varam nobalsot. Uh, Madame Alveyer. Holmeiers kundze. Y a-t-il des objections de votre part? Vai no jūsu puses ir kādi iebildumi vai nē? Ne? Arī neiebilstat? Mēs jau varam runāt viens otrs un tad tā pavadīt desmit minūtes. Jā, pavisam uh, īsi skaidrums par šiem trim pārvietojumiem. Pirmkārt, datu aizsardzības uzraugs, uzraugs, kam ir nepieciešams viens pār, pārvietojums. Uh, Tas nav sarežģīti, tur ir runa par uh, pastāvīgas štata vietas pārveidošanu par uh, līgumu darba vietu. Um, un tur problēma nav, tur ir 44 tūkstoši. Otrakārt, reģionu komiteja, viena, uh, viens pārvietojums ir uh, paredzēts eh, tam, lai arī reģionu komitejas bērni var iet eh, bērnu dārzā. Tā ir situācija, kas skar reģionu uh, komitejas personālu, lai viņu bērni varētu uh, tikt pieņemti citu institūciju bērnu dārzos, un tāpēc viņiem mēs dodam to naudu, kas ir pieejama citās institūcijās. Un treškārt, 62 tūkstoši tikai Un tas attiecas arī uz reģionu komiteju, un tur ir runa pār uh, budžeta komitejas grozījuma, es atvainojos, uh, lēmumu grozīšanu. EKR ir kļuvusi par politisko grupu, un uh, tāpēc ir jāmaina dažas pozīcijas štata vietas, uh, un tur nav nekas sarežģīts. Mums, kā mēs kā budžeta komiteja to prasījām jau iepriekš pieņemtajos lēmumos. Sī, madām. Paldies. Tagad vārds Žerāram Deprē. Ātri priekšsēdētāji, tātad esam saņēmuši diezgan lielu pārvietojumu pieprasījumu paketi. Tie ir septiņi uh, pārvietojumi, tas ir 12., 13., 14., 15. un 16. Tie tiks atlikt uz citām sēdēm, bet pār, par pārējiem varam balsot. Tātad es prezentēšu jums tos, par ko mēs varam šodien nobalsot. Tas ir pārvietojums numur 11, tur ir runa. Uh, par uh, līdzsvarošanu 2014. gadām decentralizētiem administratīviem izņēmumiem. Tātad šeit ir runa par uh, komisijas atbildības uh, jautājumiem. 18. pārvietojums. Tur ir runa par avansu, kas būs jāatmaksā 2015. gadā, lai finansētu uh, Uh, padomas izveidošanu, kas ir paredzēts 2017. gada septembrī. Tas ir tā ir svarīga struktūra, lai uh, risinātu uh, uh, problēmas saistībā ar bankām. Tātad, sakot, no 2015. gada šī struktūra tika finansēta ar banku iemaksām, un šis avans tiks atmaksāts Eiropas budžetam. Kas attiecas uz 19. pārvietojumu, juridiskais pamats eh, apvāršanas 2020 ir pielāgots eh, pēc 2017. Eh, gada budžeta pieņemšanas. Līdz ar to ir jāpielāgo uh, saistību apropriācijas, lai ņemtu vērā budžeta sadalījumu, kas ir pieņemts juridiskajā pamatā 2013. gada decembrī. Pārvietojums numur 20 Šeit ir runa par pārvietojumu, kam jāļauj Serbijai un Melnkalnei optimāli izmantot saistību apropriācijas, kas ir pieejamas pirms iestāšanās instrumentā divi. Tas neko nemainīs, tas vienkārši uzlabos finanšu pārvaldību, finansējot um, šīs te programmas pārvietojums numur 21. Tur arī nav problēmu, tur ir 50 miljonu eiro pārvietojums eh, no ārkārtas rezerves eh, ārkārtas palīdzībai Sīrijai. 22. 125 miljoni eiro eh, pārvietojums saistībā ar Sīriju, lai varētu uzņemt bēgļus gan Sīrijā, gan kaimiņu valstīs. Nu, Tagad priekšādātāja kungs ir 12.07. Paldies uh, abiem referentiem par visiem šiem precizējumiem. Vai ir komentāri un jautājumi? Pour, uh... nu, mums vēl ir 5 minūtes uh, iespējamiem jautājumiem, bet ja nav jautājumu, vai jūs domājat, ka mēs varam balsot tagad? Pādrināsim visu šo procesu. Mēs taču tikko runājām, ka sistēma ir lēna, un tagad mums ir iespēja pātrināt. Varbūt mēs varētu balsot blokā, tātad kopā par visiem uh, šiem lēmumiem 11. Uh, 18. līdz 22. ko prezentēja Žerārs Deprē. Donc, je vais consulter. Tātad es uh, lūdzu uh, un balsot, kurš ir par. Lūdzu, celiet roku. Paldies. Kurš pret? Kuri ir pret? Neviens. Vai kāds atturs? Arī neviens neaturs. A, divi atturs tomēr. Divi atturs. Paldies. Katrā ziņā lēmums ir pieņemts. Tagad uh, Holmejeras kundzes uh, prezentētie pārvietojumi. Uh, Vispirms par reģionu komiteju. Šis te pārvietojums par uh, saistību apropriācijām. Kurš par? Paldies. Nolaidiet rokas. Kurš pret? Neviens neiebilst vai kāds atturs? Viens atturs. Tātad tas ir izlemts un Eiropas datu aizsardzības uzraugs, DPS pārvietojums numur viens, kurš par? Paldies, kurš pret? Neviens neiebilst, vai kāds atturas? Divi atturas. Un visbeidzot pēdējais lēmums attiecībā uz reģionu komiteju par šo štatu vietu plānu, kurš par? Paldies. Pret. Neredzu, ka kāds būtu pret. Atturas. Divi atturas. Nu re, tad esam izskatījuši visu darbu kārtību. Vai ir citi jautājumi? Nē. Tad. Uh, Tagad darbu pārtrauksim un turpināsim trijos pēcpusdienā, lai uzklausītu Eiropas Savienības decentralizēto aģentūru trijotni. Sēdi tagad pārtrauc un tiekamies trijos. Thank you.